Komentāri mani neapmierina, kā Maters kundze jau teica, progress, kāds ir šajā jomā runājot par dzimumu līdztiesību, bet ir jāņem vērā arī konteksts, kādā mēs atrodamies. Kāds teica, ka šī ir bažu ēra, ir neskaidrības, Mūsu sabiedrībā valda tāda atmosfēra, ka cilvēki vairāk domā par vecajām tradīcijām, par atgriešanos pie tā, kas ir laikā nostiprināts un atzīts par drošu. Šis nav periods jauniem jēdzieniem, plašai to pieņemšanai. Tāpēc mēs runājam par to, ka progress ir mazs. Bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc progress nav lielāks. Ir kāda valdība, kurā nav nevienas sievietes, tas ir Ungārijā. Kā Blinkevičs teica, arī Lietuvā ir līdzīga situācija, ka valdībā nav sievietes un cilvēki to īpaši nepārdzīvo. Es domāju, ka cilvēkiem dalību valstīs vajadzētu izteikties, ko viņi domā par šādu uh, Uh, nelīdztiesību valdībās. Mums ir jātic cilvēkiem, ka tie paudīs savu viedokli par to, kā viņi vēlas dzīvot. Es esmu vienmēr bijusi pret kādiem nolikumiem, kas viņiem liktu ievērot kaut kādas speciālas lomas. Labāk ir atvērt iespējas, ap apvienot, piemēram, strādājošiem vīriešiem un sievietēm mājas dzīvi un darba dzīvi. Tā būs līdztiesība. Mēs nedrīkstam, protams, pacijas diskrimināciju. Ir nepieciešams viedās politikas, nevienmēr regulācijai ir labi rezultāti, taču mums ir jāveic apmācība un kampaņas, runājot par Jureka teikto. Es ļoti labi zinu, ko es teicu par Stambulas konvenciju. Protams, nacionālās valsts to var ratificēt vai nē. Tā ir to ziņā. Es turpināšu skaidrot dažas kļūdas vai kļūdainas interpretācijas šīs konvencijas sakarā. Ir jāsaprot, kas šī konvencija ir un kas tā nav. Es gribēju runāt īsi, bet neizdevās kā parasti. Bet tomēr jūs, saka priekšsēdētājs, spējāt runāt mazliet īsāk. Kolēģi, beidzam šo jautājumu. Un ECR grupas priekšlikumi un komitejas priekšlikumi rīt būs balsošana. Tagad ejam pie nākošā jautājuma. Ja jautājums komisijai, problēma jautājumu un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakus slimībām. Tās autors ir Ajuto kundze, jums piecas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, dārgi kolēģi, komisāri! Katru dienu tūkstošiem sieviešu saskaras ar šo gadsimta slimību, ar vēzi. Vienlaicīgi, drosmīgi turpinot rūpēties par ģimeni un vēlētos, vēlēdamies turpināt strādāt. Tāpēc mēs lūdzam nodrošināt vienkāršāku un ekonomiskāku piekļuvi diagnostikai un profilaksei. dati ir grūti apzināmi. Atcerēsimies, ka 90 tūkstoši sieviešu Eiropā cieš no dzemdes eh, kakla eh, vēža. Šeit ir runa par šo slimību, kas, eh, īpa, kas skar sievietes, viņu sievišķībā, kas atņem sievietēm daļu no ķermeņa. Tas nozīmē, ka mēs vairāk neesam sievietes, tas skar mūsu reproduktīvo aparātu. Tāpat nedrīkst aizmirst arī eh, to, cik tas ir smagi psiholoģiski, nerunājot par slimības smagumu. Mums ir jārunā par ārkārtīgi grūti akceptējamiem skaitļiem. 80% gadījumu krūtsvēža pacienti izdzīvo, un protekcija ir nepieciešama šīm sievietēm un viņu ģimenei, jo pēc slimības dzīve ir pilnībā mainījusies. Uh, ārstēšana notiek ar invazīvām metodēm, radioterapiju, ķīmioterapiju, arī psiholoģiskās sekas ir smagas, tāpat arī fiziskās, mast, mastektomija, histerektomija un citas. Mēs aicinām komisiju rīkoties, lai kopīgi ar dalību valstīm izveitu dotu politiku veselības jomā, ņemot vērā dažādos elementus, kas slēpjas aiz šīm slimībām. Un es gribētu uzsvērt, manuprāt, būtiskākos elementus - profilakse un piekļuve aprūpei. Ir skaidrs, ka mirstība ir ļoti svarīgs aspekts vēža gadījumos. Līdz ar to ir jārīkojās maksimāli drīz, pretējā gadījumā ārstēšana var kļūt bezjēdzīgi. Saulaicīgi diagnosticējot slimību, tā izārstēšanās procents ir daudz augstāks. Līdz ar to ir jānodrošina nepārtrauktas uzraudzības iespējas, skrīnings, profilakse, tas vienmēr nav viegli izdarāms, protams, tāpēc kā šie apmeklējumi maksā dārgi, prasa laiku, bet mēs vēlamies pasargāt visu sieviešu veselību. Nepiemirsīsim eh, specifisko aprūpi šajā, eh, šo specifisko slimību gadījumos, jo šeit ir runa par eh, vēzi, kurš skār tipiski sieviešu orgānus - krūtis, dzemdi. tā skar orgānus, kas eh, ir eh, tīri sievišķīgi. Tāpat ir jārunā par psiholoģisko pusi, ir jāgarantē īpaša specifiska aprūpe sievietēm, jo tad, kad ir jārastē sievietes ķermenis, lai tas cīnītos pret slimību. Tāda, kad ir runa par sievišķīgumu pamata elementiem un slimību, kas ir neatgriezeniska. Šajos gadījumos psiholoģiskā palīdzība pat pēc, pēc ķīmioterapijas, radioterapijas ir ļoti būtiska un ikvienai jābūt uz tādām tiesībām. Pretējā gadījumā šīm sievietēm būtu daudz eh, grūtāk pēc tam turpināt izpildīt sievietes un mātes lomu. Līdz ar to es aicinu komisiju izveidot vienot Eiropas stratēģiju, kas attiektos uz visām dalībvalstīm ar eh, diagnosticēšanu eh, šiem audzēju paveidiem un visām infrastruktūrām. Paldies, tagad vārds komisāram Andrukaitim reakcija. Uh, Priekšsēdētājs kundze. Ļoti vispārīgi un sarežģīti jautājumi. Es centīšos aizņemt vairāk laika, lai atbildētu šos jautājumus. Gribētu pateikties parlamentam un Ajutas kundzei par šo ārkārtīgi svarīgā jautājuma izskatīšanu sieviešu tiesību komitejā. Runājot par vēzi, statistika ir spītīga. Tas ir otrais galvenais nāves cēlonis Eiropā. 580 sievietes gāja bojā šī iemesla dēļ. Katru dienu vairāk nekā četras jaunas gadījumas, bet mēs nerunājam par statistiku. Vēzis apdraud mūsu ekonomiku, ģimenes, sociālās sistēmas un daudz ko citu. Pirmā programma 1980. gadā kopš tā laika ļoti daudzas iniciatīvas un labākas profilakses schēmas, skrīningi un daudz kas cits. Esmu lepns ar to, ko esam panākuši likumdošanu par karcinogēnām vielām un smēķēšanas produktiem. Ir tikai daži piemēri par konkrētiem panākumiem. Par visu nestāstīšu. Otrais, ja, pirmais jautājums stratēģijas gatavošanai. Gribu uzsvērt, ka komisija un dalība valsts jau sastrādājas, lai stiprinātu nacionālos pretvēža plānus un nodrošinātu to, ka pacienti saņem nepieciešamo palīdzību gan no paša sākuma, runājot par karcinogēnajiem faktoriem, agrīno pārbaude, rehabilitāciju un daudz ko citu. Tas atbilst 2017. gada Eiropas vēža kontroles vadlīnijām, kur ir rekomendācija par skrīningu, aprūpi un aprūpis sabiedrībā un rehabilitāciju. Tai pašā laikā mums ir informācija par krūtsvēzi, kas aptver visas stadijas ar labākiem indikatoriem, kas rāda, kāds ir šis sloks Eiropā. To mūsu vēža informācijas sistēma ļauj saņemt. Un šeit mēs redzam gan miršanas datus, gan izārstēšanas datus. Runa ir arī par hepatītu un papilomu vīrusu, kas izraisa vēža kakla, ka, dzemdas kakla vēzi. Tas ir jautājums par profilaksi un prevenciju. Kopš rekomendācijas par skrīningu ir pieņemta, ir nepārtraukti bijusi uzlabojums, runājot par krūtsvēzi un dzemdas kakla vēzi. Eiropas valstīs, 22. valstīs ir speciāls programmas. Protams, būtu labi, ja tas būtu pilnīgi visās dalību valstīs, taču situācija ir uzlabojusies no 18 un 17 valstīm pirms desmit gadiem. Skrīnings ir pieaudzis no 54 līdz 58 procentiem. Profilakses prevencijas pasākumi, protams, ir ļoti sarežģīti. Cilvēkus ir jāmotivē. Un no 54 līdz 60 procentiem ir pieaudzis dzemdas kaklavēža skrīninga apjoms. Tātad agrīnā noteikšana un ārstēšanas efektivitāte. Otrais punkts - standarti skrīningam. Gribētu atcerēties, ka Eiropas komisijas iniciatīva pārēdz vadlīnijas, kas aptver visas krūža, krūtsvēža stadijas, un tās ir pieskaņotas dažādām vajadzībām. Runājot par kvalitātes noteikšanu, dzemdas kaklavēža gadījumos arī šeit ir pieņemts rekomendācijas. Tas viss ir jāievieš praksē dalību valstīs. Un mēs ļoti daudz ko darām, lai dalību valstis veicinātu, izmantot un īstenot šos pasākumus ir jauna vadības grupa par šiem jautājumiem, kas uh, mēģinās aizpildīt šo zināmo atšķirību starp finansējumu un vadību. Komisijai ir pieejama labās prakses paraugi, kurus varētu izplatīt dažādā veidā Un jaunā satvara programma, ietvara programma ļauj izstrādāt tādu kā misijas vadības iniciatīvu. Par to mēs varam domāt. Trešais jautājums profilakses kampaņa. Ļoti labs jautājums. Gribu jums teikt, ka prevencija ir mūsu atsuraugs, bet kā mēs to varam īstenot? Jāstrādā dalību valstīm, jāiekļauj starptautiskās organizācijas, dažādas nevaldības organizāciju, kas varētu īstenot šo prasību. 12 punkti te ir uzskaitīti piemēram, tabakas produktu lietojums, alkohols un daudz kas cits. Ļoti vienkāršā veidā viss tas ir izstāstīts. Šī programma, kas aptver gan zemes kakla vēzi, gan krūts vēzi, ļauj mums arī vet, uh, vakcinēt sievietes pret šīm slimībām. Un tai ir jābūt ļoti vienkāršām, tā lai visi varētu saprast, kā samazināt vēža risku. Taču ir jādara vairāk sadarbojoties, organizējot dažādas kampaņas, ļaujot izmantot skrīninga programmas sabiedrībā. Piemēram, lidmašīnā ļoti lidmašīnā stjordese informēja sievietes lidmašīnā, ka ir iespējas izmantot skrīningu. Tas ir brīnišķīgs paraugs tam, kā izplatīt šo informāciju. Domāju, ka saistībā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām par to varam daudz runāt. Mēs esam panākuši progresu, taču mums ir jādara vairāk Mums ir nepieciešami jauni pētījumi, inovatīvi risinājumi, jāturpina mūsu darbs veidot pozitīvu dzīvesveidu. Tas ir tas, kas ir visa pamatā. Nepieciešama integrēta pieeja. Visbeidzot, gribētu aicināt parlamenta locekļus izmantot profilakses elementus vēlēšanu kampaņā. Strādāsim visi kopā. Paldies! Paldies, komisār! Paldies, komisār! Paldies par uh, šo ļoti visaptverošu atbildi. Vēlos aicināt kolēģis. Lūdzu, pieturamies pie laika, kas mums ir atvēlēts, jo mēs esam jau iekavējuši laiku diezgan pamatīgi. Un tagad lūdzu Petir kundze pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, darbie kolēģi! Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi daudz nāves gadījumu eh, dēļ vēža. Vašingtonas Universitāte eh, ir konstatējusi to, ka Horvātija ir starp desmit pasaules valstīm ar vislielāko eh, letālo iznākumu vēža slimnieku vidū. Tāpat ir konstatēts, ka 2018, 2018. gadā ir 2 miljoni jaunu vēža gadījumu sievietēm. E, krūtsvēzis ir visizplatītākais e, vēža paveids. Beļģija, Luksemburga un Nīderlande e, ir valstis ar visaugstāko vēža līmeni. Pēc tam ir tādi aspekti kā sociālais status, izcelsme un citi. Uh, Ir jādomā par profilaks politiku, kas iekļauj arī lauku vidi. Ir svarīgi garantēt to, lai visi pacienti varētu tikt saņemt aprūpi. Tāpat ir svarīgi izglītot ģimenes, un mums ir jādomā pie stratēģijas izveidas eh, balstoties uz specifiku sievietēm un vīriešiem. Ir eh, nepieciešama sadarbība Eiropas līmenī, šajā sakarā ir pieejams eh, Eiropas finansējums, bet nedrīkstam aizmirst, ka veselības aprūpe ir dalību valstu kompetencē. Paldies, paldies, un tagad uz divām ar pus minūtēm Biljana Borzāna. Paldies, priekšstādātāji! Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentei par sagatavoto rezolūciju, kurā ir runa par svarīgu tematu. Eiropā 1 miljonus 300 tūkstoši cilvēku iet bojā no vēža, kas ir viena ceturtā daļa no nāves gadījuma. Tas skar Eh, arī krūtsvēzi, kur izdzīvošanas iespējas ir 80% ar nosacījumu, ka ir notikusi savlaicīga diagnosticēšana. Tāpat ir jāparedz diagnostika visiem vēža gadījumiem. Ikvienai sievietei ir jānodrošina pie veselības aprūpas pakalpojumiem, it īpaši tas attiecas uz savlaicīgu agrīnu uh, E, diagnosticēšanu, kā arī atbalstu pēcārstēšanas bez izšķirības sociālajiem statusam, profesijai, kultūrai vai citam faktoram. Sievietes, kuras ir izslimojušas Vēzi neredz saskars ar specifiskām grūtībām darbā, mācībās vai ģimenes dzīvē. Un Šeit ir runa par reproduktīvās veselības jautājumiem, kas ir arī ļoti svarīgi ārstēšanas laikā. Vēzis ir ļoti satraucoša slimība un ir jādara daudz, lai varētu glābt dzīvības. Apvienojot resursus savos grozījumos, es pasvītroju to, ka ir jāinvestē izpētē visiem vēža tipiem, ir nepieciešams reaģēt uz uh, tiem iemest, ieganstiem, kas izraisa nāvi Eiropā, it īpaši centrālajā un austrumē Eiropā. Es aicinu arī komisiju skatīt eh, vēžā slimības biežumu, olvadu vēzim, dzem, dzemdas un dzemdas kaklavēzim. Tāpat ir liela vērība jāpievērš dzīves eh, stilam, ir jānodrošina dzīves kvalitāte un pēc ārstēšanas atbalsts. Dalībvalstīm ir jāizveido kvalitatīvi aprūpas centri, kurus varētu finansēt no kohēzija fonda E, mums ir šajā ziņā augsts ambīciju līmenis Eiropā, un Eiropā ir jāatrod vislabākais veids, kā ārstēt vērsit, vēzi, un ir jāmeklē adekvāti resursi. Paldies! Now... Paldies! Tagad pusotra minūte ir Žitņāckas kundzei. Lūdzu! Paldies priekšsarētāji! Slovākijā katru gadu ir 30 tūkstoši jauna gadījuma vēža gadījumu, un tā ir slimība, kas prasa visvairāk dzīvību. Taču, neskatoties uz to, mēs šobrīd nezinām, cik daudz precīzi cilvēku ir miruši tieši vēža dēļ. Pēdējo gadu laikā mums nav uh, onkoloģiskā reģistra Slovākijā, un šī situācija ir jāpārtrauc. Ir ļoti būtiski vākt visus datus uh, tā, lai mēs zinātu, kāda ir reāla situācija. Gadiem ilgi ārsti un pacienti asociācijas cenšas uh, kaut ko darīt lietas labā, un tagad uh, ir atsākta skrīninga programmas, lai uh, konstatētu krūtsvēzi, dzemdes kakla vēzi, kā arī citus vēžu paveidus. Uh, krūtsvēzis Slovākijā ir viens no um, būtiskākajiem iemesliem sieviešu mirstībai. Uh, aptuveni 300 sievietes katru gadu mirst tādēļ, ka vēzis tiek atklāts pārāk vēlu. Tāpēc es uzskatu, ka būtu nepieciešams uh, izveidot mamogrāfijas nodaļu tā, lai tiešām būtu pareizi veikts skrīnings. Mamogrāfija šobrīd ir vienīgais veikts, kā var palīdzēt, uh, kas var palīdzēt noteikt krūts vēzi agrīnā stadijā. Ja? Tikai dažas minūtes ir vajadzīgas šādam skrīningam, bet skrīnings var glābt sievietes dzīvību. Tāpēc es aicinu visas sievietes nebaidīties un uh, pārbaudīt savu veselību. Paldies, un tagad divi ar pus minūtes Vierinkas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Komisāri Andrikaitis kungs, dāmas un kungi. Ir tiešām daudz izaicinājumi, kas ir saistīti ar mūsu politiku, jo mūsu mērķis ir uzlabot to sieviešu dzīvi, kas cieš no vēža. Eiropas Savienības līmenī mums ir jāveicina uh, to jautājumu risināšanu, kas ir saistīta ar skrīninga kvalitāti. Ir svarīgi, lai riska grupām būtu ļoti agrīna uh, Uh, agrīnas iespējas uh, nodrošināt skrīningu, lai tas notiktu regulāri, šeit mēs runājam par dzīves kvalitāti, un uh, vēzis tiešām pasliktina dzīves kvalitāti. Sievietēm tādēļ rodas ne tikai pati slimība, bet arī uh, depresija un uh, citas problēmas. Dažos gadījumos cilvēkiem rodas pašnāvnieciskās tieksmes. Un Tas var ietekmēt arī agrīno menopauzes iestāšanos, un tas savukārt eh, ļoti negatīvi ietekmē sieviešu dzīvi. Krūts vēža apkarošana ir viena no ļoti būtiskām iniciatīvām. Mēs varam šeit ļoti plaši skatīties pāri robežām, pāri disciplīnām. Mums ir nepieciešams tiešām risināt šo problēmu, uzlabot sieviešu dzīvi. Vēzis ļoti negatīvi ietekmē arī sieviešu profesionālo karjeru. Tādēļ, piemēram, sievietes nav darbā garāku posmu un var pat zaudēt savu, dzīvi, savu darba vietu. Un pēc tam, kad uh, vēzis ir izārstēts, tomēr pastāv sekas. Un tāpēc būtu jābūt iespējai uh, pēc tam, kad vēzis ir izārstēts, atkal uh, ļaut saņemt gan apdrošināšanas polises, gan arī, piemēram, saņemt kredītu tā, it kā vēzis nekad nebūtu bijis. Šobrīd, runājot par profilaks, ir panākts zināms progress. Vēlos atbalstīt ideju par to, ka mums ir nepieciešama Eiropas Savienības mēroga vēža politika. Paldies! Tagad lūdzu Valīnas kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs Eiropas Savienībā 21. gadsimtā nevaram pieļaut to, ka lielo farmacentisko uh, uzņēmumu tiktu stādīts augstāk nekā pienākums uzraudzībai um, veselības aprūpei no valsts puses. Kā jau to sacīja Eiropas ombuds, kā to norāda Eiropas observatorija, nav iespējams slēpt neskaitāmo sanāksmu skaitu starp lobbyiem un komisiju vai tos lielos pasākumos Eiropas parlamentā, ko, eh, kas eh, tiek subsidēti no uzņēmēju puses. Eh, tāpat mēs atceramies uh, defektīvo eh, krūšu implantu skandālu Francijā. Neraugoties uz šo skandālu, ir citi ražotāji, kuri turpina neņemt vērā riskus, eh, ko var radīt silikons. Tāpēc nākošajās nedēļās mēs atgriezīsimies pie šī temata lūgumrakstu komitejā. Tas pats attiecas uz vēža ārstēšanu, ka ir nepieciešama spēcīga veselības aprūpas sistēma, universāla, publiska visā Eiropas Savienībā ar pietiekamiem līdzekļiem un ņemot vērā dzimuma īpatnības. Mēs e, gaidām, lai komisija veicinātu labas prakses izmantošanu profilaksē un ārstēšanā, e, taiskaitā krūtsvēža ārstēšanā kā arī dalību uh, eh, valstīs ir jāparedz uh, visaptvarošs redzējums ārstēšanai, taiskaitā pietiekams finansējums veselības aprūpas sistēmai, kā arī attiecībā uz augsta riska sanitārajiem produktiem, kuri var ietekmēt sieviešu veselību. Un visbeidzot, gan institūcijiem, gan dalību valstīm ir jādara pietiekami, izmantojot struktūra fondus un citus finanšu instrumentus Eiropas līmenī, uh, lai nu, līdzekļus novirzītu izpētēji, ārstēšanai un adekvātu personāla sagatavošanai. Paldies! Nākošais runātājs ir Mišela Rivazī. Viņa nav zālē, nā, līdz ar to dodu vārdu nākošiem runātājiem, kas ir deputāte Kozlovskara Jēvica. Minute, Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Komisāra kungs, cienījamie deputāti! vēzis ir uh, cieši saistīts ar to, uh, kādā vidē mēs dzīvojam. Mēs uh, lietojam piesārņotu ūdeni, apkārt mums ir uh, vide, kas ir stipri piesārņota, un tāpēc arī šeit ir ne tikai medicīniskie veidi, kā var cīnīties uh, pret vēzi, bet ir nepieciešams domāt arī par vidi. Ļoti labi, ka mums ir šis ziņojums, ka mums ir šāda rezolūcija, un par to mēs tagad varam runāt. Uh, Ļoti labi, ka šajā rezolūcijā runāts par ļoti konkrētām metodēm, kā mēs varam uh, nodrošināt profilaksi vēža gadījumiem un arī uh, pret uh, tiem gadījumiem cīnīties, respektīvi ārstēt. Un šajā rezolūcijā ir runāts par Eiropas stratēģiju, lai šo jautājumu risinātu, un daļai tas jau ir realizēts. Mums šāda stratēģija ir ļoti vajadzīga, mums ir nepieciešama kopīgi risinājumi, ja cevišķi tas saistīts ar uh, piekļuvi vislabākajam ārstniecības standartam, lai pilnīgi visas sievietes, kas dzīvo Eiropā, neatkarībā no tā, kur viņa dzīvo rietumos, austrumos, lai katra sieviete varētu saņemt pienācīgu ārstēšanu. Paldies! Paldies! Un tagad lūdzu Višņievskas kundze, viena minūte ir jums lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti! Katrs trešais Eiropas iedzīvotājs uh, sava mūža uh, Uh, gaitā uh, saslimst ar vēzi un aptuveni 1 miljonus 300 tūkstoši uh, cilvēku katru gadu Eiropas Savienībā mirs no vēža. Un ir tik daudz uh, sieviešu, kas uh, cieš no vēža. Visvairāk, protams, tas ir krūtsvēzis vai dzemdes kaklavēzis. Krūtsvēzis ir uh, viens no būtiskākajiem iemesliem uh, kādēļ sievietes smagi slimo un arī mirst. Tāpēc arī nepieciešams vēža profilaksti un ārstēšanu organizēt Eiropas Savienības līmenī. Diagnostika ir ļoti būtiska. Arī tas attiecās uz ārstēšanas standartiem neatkarībā no tā, vai cilvēks dzīvo rietumos vai austrumos. Ir ļoti svarīgi, lai būtu vienādi ārstēšanas standarti lai mēs varētu pievērst uzmanību tam, ka ir ļoti būtiski pētīt šos jautājumus un diagnosticēt laicīgi. Paldies! Lielas paldies, Šaidrovs kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies, cienījamie klātesošie. Statistika ir pavisam vienkārša. Daudz sievietes uh, eh, uh, eh, slimo ar vēzi. Eiropas Savienībā 26% nāvas gadījumu ir tieši vēža dēļ. Uh, Tas nozīmē, ka dalību valstīm šajā jomā ir obligāti jāsadarbojas, ir nepieciešamas iniciatīvas. Uh, vēlos pateikties komisāra Kongam, kurš pieminēja iniciatīvas, tiek runāts par to, ka ir nepieciešams cīnīties un ir nepieciešams apņemties. Tiešām varam redzēt, ka mūsu komisārs viņš saprot, kādu darbu viņš dara un ko viņš dara uh, cilvēku labā, sieviešu labā. Viens no uh, Uh, biežākajiem vēža veidiem ir tieši krūtsvēzis. Tie ir 13,4 uh, gadījumi vidēji. Tāpēc arī profilakse ir ļoti būtiska nozīme. Profilakse nozīmē gan skrīningu, gan arī uh, veselīgu dzīvesveidu. Eiropas sociālais fonds būtu izmantojams tā, lai mēs varētu izmantot sociālās programmas, lai uzlabotu šo situāciju. Paldies, Zamit Dimehkungs! Signora, signora prezidente. La... Priekšsēdētājs kundze. Mēs esam dzirdējuši šīs diskusijas pašā sākumā. Mēs šeit runājam par ārkārtīgi nopietnu problēmu. Maltā, piemēram, 2000 jaunu gadījumu, vēža gadījumu katru gadu. No šiem 2350, tūkst, 350 eh, gadījumi, no šiem 2000 ir krūtsvēža gadījumi. Mums ir labs izdzīvošanas process, kas ir 75%, kas ir augstāks nekā vidēji Eiropā, bet tas labi parāda arī, ka mums eh, skrīninga programma labi darbojas. Eiropā mums ir nepieciešams strādāt arī pie tā, lai šī situācija uh, tiktu labāk uztverta un pieņemta, jo pat ja mums ir daudz iespēju nodrošināt skrīningu, ir svarīgi, lai sievietes tiešām to darītu. Mums ir nepieciešami arī daudz efektīvākie ārstēšanas veidi. Tas nozīmē investēt arī pēcnie, pētniecībā un nodrošināt labāku dzīvesveidu un arī labāku veselības aprūpu kopumā. Ir septiņi deputāti pieteikušies Uh, brīvajā mikrofonā. Šī ir ļoti tāda personiska diskusija, līdz ar to es atļaušu visiem izteikties. Sākam ar Zaborskas kundzi. Tā kā. Ajuto kundze, vēlos pateikties jums, un es tieši tāpat kā viņu uzskatu, ka cīņa pret vēzi joprojām ir tikai sākusies. Eiropas Savienībā mums ir nepieciešams nodrošināt uh, agrīnu skrīningu, kā arī uh, informācijas izplatīšanu par uh, dzīvesveidu un uh, citiem veidiem, kā var nodrošināt vēža profilakse, ir svarīgi, lai tas viss kļūtu par Eiropas līmeņa standartu un lai pilnīgi visās dalību valstīs šis standarts būtu izplatīts. Un tā būtu iespēja palīdzēt arī visām ģimenēm, kas uh, ir kādā veidā uh, cieši no uh, vēža. Šobrīd ir liela atšķirība starp um, Austrum Eiropu un citām Eiropas uh, daļām. Tas attiecas ne tikai uz krūtsveids, bet uz visiem citiem vēžu paveidiem. Mums ir jāatcerās, ka vēzis ir slimība, kas neizvēlās upurus pēc dzimuma, tāpēc es varu atbalstīt grozījumu, kā arī Petikundzes iesniegtos grozījumus. Paldies, tagad lūdzu nākamais runātais viena minūte. 4. februāris ir uh, visas pasaules uh, vēža diena, un tā bija iespēja pievērst sabiedrības uzmanību vēzim un runāt par vēžu skartajām personām un to ģimenēm. Būdama Eiropas parlamenta deputāte, uzskatu par savu pienākumu, pienākumu norādīt uz tām jomām, kurās Eiropas Savienība var nodrošināt labāku profilaksi un uh, ārstēšanu ir eh, daudzas sievietes, kas cieš no uh, slimībām, kas ir saistītas ar rūpniecisko ražošanu, ir sevišķi, piemēram, tīrīšanas, eh, uzkopšanas jomā, kā arī ražošanas jomā un uh, skaistumkopšanas jomā. Uh, šīs sievietes ikdienās tiek pakļautas ķimikālijām, un mēs nelīdz galam zinām, kā šīs ķimikālijas ietekmē vēža izplatīšanu. Mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai uh, Uh, darbiniekiem būtu pienācīga aizsardzība no tām vielām, kas var izraisīt uh, vēzi. Nedrīkst, ka sievietes ir pakļautas lielākam riskam vienkārši tādēļ, ka dara šādu darbu. Marijas kungs. Priekšsēdētājs kundze. Vēzis izplatās. 25% nāves cēlonis gan vīriešiem, gan sievietēm. Kā mēs no šodienas diskusijas redzam, sievietēm galvenokārt ir problēmas ar dzemdas kakla vēzi un krūtsvēzi. Protams, ir jādomā par profilaksi, tai jāpievēršas pirmām kārtām. Tātad runājam par skrīningu, brīvu vai lētu veselības aprūpi šajā gadījumā. Nākošais solis ir psiholoģiskais atbalsts, jo medicīniskā palīdzība, sevišķi runājot par krūtsvēzi, var palīdzēt izdzīvot, taču ir nepieciešams atbalsts pēc tam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Vēzis ir slimība, kas eh, skar sievietes Eiropā, kas izraisa ārkārtīgi lielas fiziskas un psiholoģiskas ciešanas. Šīs sievietes ir pelnījušas mūsu atbalstu cīņā pret vēzēs. Visām sievietēm ir jāparedz universāli un bezmaksas pie veselības aprūpēju, un to nedrīkst samazināt uh, Eh, stingrās taupības politiku. Eh, svētdien manā valstī 40 tūkstoši personu manifestēja pieprasot tiesības ārstēšanai vai atbalstu rehabilitācijai, eh, tā skaitā izmantojot Eiropas fondu finansējumu. Tāpat arī ļoti būtiska savlaicīga vēža profilaks izmantojot mamogrāfiju. Tāpat ir jāparādz diagnostika papilomas vīrusam, kas var izraisīt eh, dzemdes kakla vīzi. Un Tāpat ir ļoti nozīmīgi veikt preventīvo profilakses darbu starp sievietēm. Polčakungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju izteikties. Vēlos uh, pateikties komisāram par to, ko viņš ir teicis. Viņš tiešām uh, runā par to, kādas mums ir iespējas, ko var darīt Eiropas Savienība lietas labā. Mums ir svarīgi nodarboties ar uh, uh informācijas izplatīšanu, ar uh, profilaksi un palīdzību ģimenēm. Vēlos runāt par Čehiju, par to situāciju, kurā atradās kāda konkrēta sieviete, viņai bija tikai 28 gadi, un viņa Čehijā kļuvusi par patiesu varoni, Viņa uh, atklāti runāja par diagnosticēto uh, dzemdes kakla vēzi, un viņa pat runāja ļoti konkrēti. Viņa teica, neesiet muļķis, ejiet uz skrīningu. Viņa tiešām motivēja daudzas sievietes doties uz slimnīcu un uh, nodrošināja uh, profilaks, respektīvi pārbaudi, kas ir vajadzīga. Tas tiešām ir veids, kā var palīdzēt sievietēm doties uz skrīningu. Tas ir labs stāsts, kas varbūt pamudinās arī citus. Tagad lūdzu Kabzan Luis Kundz. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Sievietes dzīvo ilgāk, bet sliktāk. Tās nesaņem pietiekamu medicīnisko aprūpi. Tāpat arī daudzos gadījumos nav pienākoša ves pienācīga veselības aprūpe. Ļoti daudz sievietes cieš no vēža kā arī savlaicīga diagnosticēšana tiek at veikta atkarībā no valsts 30 līdz 90% gadījumu, tāpat vēzis nereti izraisa neauglību un ļoti lielas psiholoģiskas ciešanas. Ir nepieciešamas eh, dažādās investīciju programmās Eiropas Savienībā ņemt vērā, vērā dzimumu dimensiju, veselības aprūpu, kā arī uh, Eiropas eh, komisijai ir jādomā par visaptverošu pieju vērša eh, diagnostikā, vēža diagnostikā, eh, profilaksē, ārstēšanā. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Švica. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ir ļoti svarīgs temats, pat tik vēlā stundā par to runājot. ir jānorāda, ka pasaulē ir vērojama patiesa vēža epidēmija. Statistika ir satriecoša. Un mūsu grupa uzņems asociācijas cīņai pret vēzi biedrus, mūsu kolēģis Peterle vadīs šīs darbības. Es domāju, arī komisārs šīs aktivitātes pārzina un pilnīgi noteikti ir jāmeklē risinājums Eiropas līmenī. Mēs nevaram vairs pieļaut šo plaisu starp Eiropas austrumu un rietumu valstīm, jo šeit ir runa par vienotu cīņu par vienlīdzību, līdztiesību, piekļuvē ārstēšanai. Ir personas, kas var izmantot labākus cits, eh, ārstēšanas veidus, citi tē, tas nav pieļaujami. Paldies! Kolēģi, es tiešām ar interesi uzklausīju diskusiju un paldies par jūsu idejām. Dažas reakcijas. Daži runāja par protēzēm un citām ierīcēm. Mums ir jaunā direktīva Mums ir tehnikas noteikumi. Tātad virzīsimies uz priekšu, mēs varam regulēt šo vidi. Karcinogēnās vielas, jaunas vielas tiek ieviestas sarakstā, un mēs runājam par arodslimībām un drošību. Cīņa pret tabakas produktiem Mums ir iespējas regulēt pesticīdus. Mēs ļoti daudz ko esam izdarījuši četri ar pus gados. Mēs sadarbojamies profilaksē. Tā ir vispārīgā atbilde. Ieguldījumi, protams, ir nepieciešami pētījumu programmas 2,4 miljardi eiro no 2007. gada ir ieguldīti. Tātad arī šeit ir progress. 40 miljoni eiro pēdējos desmit gadus speciāli veltīti tieviešiem raksturīgiem vēža paveidiem. Mums ir iespēja arī gūt informāciju par datiem. Ir izveidota droša sistēma, kas ļauj pilsoņiem aplūkot savas veselības lietas. Un pēdējais gribētu uzsvērt, ārstēšana vairs nav tikai par izdzīvošanu. Mums jānodrošina reintegrācija ikdienas dzīvē, darba dzīvē, izglītības dzīvē. Un tā ir darba devēju un ārotbriedību kompetence. Atceraties, 1980. gadā šis jautājums tika pacelts ļoti augstu. Man liekas, mums ir jāparāda politiskā griba, jāveicina dalību valstu valdības. Paldies komisāram! Beidzam šo jautājumu. Ir rezolūcijas projekts, balsošana rīt. Tagad mums ir kopīgās debatas nomainīsies komisāri. Paldies! Jau LGBTI tiesības ir jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, pat interseksuāļu tiesībām, un arī jautājums par LGBTI pasākumu saraksts vēstuli uz nākošajiem gadiem, un tas ir no dažādām grupām. Tā tad kopīgais jautājums Moris Kungs. 5 minūtes. Paldies, komisāra kungs, kolēģi! Mēs tagad esam pārgājuši pie jauna jautājuma, protu diskrimināciju. Un es zinu, ka daudziem šodien šis jautājums ir svarīgs. Šeit ir grupa, kas atbalsta LGBTI tiesības, un īpaši es vēlētos runāt par vienu aspektu, cīņā pret diskrimināciju, un tā ir pirmā reize, kad mēs runājam par vienu aspektu. Mēs esam par to daudz runājuši apvienotās nācijās un parlamentārajā asamblējā, bet interseksuāļu tiesības pirmoreiz tiek apskatītas šeit, Eiropas parlamentā. Es domāju, ka tas pats par sevi jau ir svarīgi un zīmīgi. Runājot par rezolūciju, kas skar šo jautājumu, par ko daudz nerunā, bet tas ir ļoti svarīgs. Kāpēc tas ir svarīgs? Ja mēs gribam noteikt, kādas ir mūsu vērtības, kāda ir attieksme pret sabiedrības grupām, tad interseksuāļu tiesības Eiropas Savienībā un arī pasaulē ir svarīga un ir vērts minēt, ka cilvēktiesību pārkāpumi, ko cieš šī grupa, ir nopietni, tāpēc mēs par to runājam. Šeit tiek pārkāptas viņu ķermeņa tiesības, viņi tiek uzskatīti par slimiem, tiek veikta normalizējoša ķirurģija, bieži vien uz jauniem bērniem 21. Eiropas Savienības valstī. Viņi tiek stigmatizēti darba vietās, viņiem var tikt darīts pāri, viņiem ir problēmas pieejā tiesību sargāšanas orgāniem nav arī juridisks aizsardzības diskriminācijas gadījumos. Tāpēc šodien, komisārs Guns, mēs aicinam padomi un komisiju depatoloģizēt šo grupu, normalizēt to. Zinu, ka dažās valstīs ir progress, bet daudzās dalību valstīs progresa nav vai tas ir pārāk mazs jāatzīst interseksuāļu tiesības, jābūt psihosociālai padomu došanai šiem cilvēkiem, jārunā par reģistrācijas procedūrām, kam jābūt elastīgām. Taču galvenie jautājumi komisijai ir ārkārtīgi svarīgi. Gan arī desmit gadus kā komisāri to teica, mēs neesam izstrādājuši horizontālās direktīvas. Tas nav noticis. Tāpēc jautājums ir, kā virzīt šo direktīvu plašākā veidā. Otkārt, ko mēs darām, lai nodrošinātu ka nebūtu seksuāla diskriminācija tikai Maltā un Portugālē. Un Maltā un Portugālē ir skaidri atzītas interseksuāļu tiesības un atšķirības. Nav pieņemams, ka Eiropā cilvēks joprojām diskriminē, tāpēc, ka viņiem ir mazliet citādāks ķermenis. Šis jautājums ir jāapskata. Atkārtoju, ja mēs vēlamies uzturēt vienas vērtības Eiropas Savienībā pret visiem, tad mums jārūpējas arī par visvieglāk aizskaramajām grupām, kas saduras ar diskrimināciju, un mums ir jānostājas pret to. Tāpēc šis mutiskais jautājums un rezolūcija arī tiek izskatīts šodien. Paldies! Kratsbild kundzei. Paldies, komisāre! LGBTI. Kas tad ir I? I ir interseksuāļi, tā nav ideoloģija aiz šī burta slēpjas cilvēki, kas cieš no vardarbības jau kopš bērnības. Esmu pirmo reizi bijusi šī autora, šī lēmuma autora, runājot par šo aizmirsto īburtu. Bērni tiek pakļauti bez piekrišanas dažādām ķirurģiskām operācijām, kas sagrauj to veselību. Padomājiet, ja tas būtu jūsu bērns. Priekšsēdētājs kundze, populisms, kas valda abās Atlantijas okeāna pusēs, apdraud mūsu brīvību un demokrātiju. LGBTI cilvēki tagad ir kļuvuši par labējo uzbrukuma objektu tam modernā sabiedrībā tā nevajadzētu būt, un varētu piekrist Mārēs kungam, ka pret diskriminācijas direktīva jābīda uz priekšu. Tā ir palikusi padomē. Ļoti bieži šiem cilvēkiem uzmācās pārmet. Pret viņiem ir veidots fobijas gan skolās, gan mēdījos, gan internetā Mums ir jāuzņemās atbildīga par šo jautājumu visas pasaules līmenī un jāvirza tas uz priekšu. Likumdošana, kas ļautu pieeja tiesiskai, tiesiskam atbalstam, ir nepieciešama. Mums ir jāmaina arī retorika un attieksme. Ar šo rezolūciju mēs nodrošināsim šai grupai nākotni. Tāpēc aicinam komisiju pieņemt skaidru stratēģiju un darbības plānu, lai mēs varētu aizsargāt LGBTI cilvēkus Eiropā un citur, jo viņu tiesības ir cilvēktiesības. Paldies! Paldies, Bjorkas kundze! LGBTI cilvēki cieš no diskriminācijas, draudiem, naida runas, viņu ģimenes netiek atzītas. Šie cilvēki tiek pakļauti ķirurģijai un pat izkropļošanai. Bieži tie tiek ieslodzīti. Protams, Zinām, solidaritāte ir parādījusies, taču citās valstīs, piemēram, virziens ir pretējais. Cilvēkiem, kas veido šīs organizācijas, uzbrūk, un viņi tiek uzskatīti par dīvainiem. Mums ir jācīnās pret to. Mums ir jāstrādā tā kā citām organizācijām. Mums ir jāveido nākotne, kas būtu labāka. Runājam par kvīriem un par citām grupām. Mums ir jābūt kopā ar viņiem. Mums ir vajadzīga politiska darbība. Politiķi varētu vienoties par kādām koncesijām. Bet, ja nu, ir Urbāns, Orbán kungs un citi, kam ir citi viedokļi, mums ir nepieciešama visaptveroša stratēģija pret diskrimināciju pret diskriminācijas likumdošanu, jāaptur naida runa, naida noziegumi. Mums jāatbalsta bērni visur Eiropā. Mēs nekur nepazudīsim. Es pēc vēlēšanām ceru atgriezties šeit un tad ķerties atkal pie darba. Šis jautājums ir jākustina mūsu sapņi un prasības nav tikai realitāte, tā ir iespēja. Ir jāpārvar vecās idejas par to, kas ir dzimums. Cilvēkiem ir dažādi ķermeņi, ņemsim šo jautājumu savās rokās. Vioti. Paldies! Gribētu sākt ar to, ka šie divi mutiskie jautājumi, ar ko mēs izskatām parlamenta darba beigās, saistās ar dažādu grupu interešu pārstāvību. Ar rezolūciju mēs gribam, lai komisija garantē šīs grupas tiesības 2024. gada programmā ir nepieciešamas konkrētas darbības. Būtu vajadzīgs saraksts ar to, kas tiks darīts, lai uzlabotu šo cilvēku dzīvi, lai veicinātu līdztiesību. Pat laban šīs tiesības nav aizsargātas visur. Mums nav tāda pilna aizsardzība šajā jomā. Ļoti daudz kur nav vēl atzītas arī viena dzimuma laulības. Mums ir nepieciešams atzīt to 18. Valstīs vēl ir veselības diagnozes problēmas, notiek dažādas operācijas, lai koriģētu dzimumu inovatīvās prasības netiek iekļautas mūsu likumdošanā. Mums ir nepieciešams šīs darbības padarīt par ticamām. Horizontālā direktīva ir bloķēta jau desmit gadus. Ģimenēm ir jābūt brīvai pārvietošanās tiesībai.